Jā, Cienītās dāmas, godātie kungi, dārgie kolēģi, esam atgriezušies pēcpusdienas sanāksmē, un šīs sanāksmes sākumā būs publiska uzklausīšana par mākslīgā intelekta izmantošanu izglītībā, kultūrā un audiovizuālajā sektorā. Esam ielūguši piecus ekspertus un gribētu uzsvērt, ka mums ir jābūt ļoti striktiem ar runas laiku šodien, jo katrai prezentācijai mums ir jāatvēl arī laiks jautājumiem mākslīgā intelekta ietekmu uz šiem sektoriem, um, kāda tā var būt, um, par to tik bieži netiek diskutēts un bieži vien tas vēl nav zināms. Jā, mēs zinām, uh, kāds tas var būt, kāda šī ietekme var būt, bet tas uh, politiskajās debatēs vēl nav plaši izpaudies. Un ņemot vērā, ka mākslīgais intelekts jau tiek uh, izmantots, lai sagatavotu uh, mācību plānus un radīt filmas, dziesmas un stāstus, un tāpēc eh, mūs interesē vairāk uzzināt par mākslīgo intelektu, īpaši par to, kā eh, mākslīgais intelekts varētu mainīt šos sektorus un kādi īpaši regulatori izaicinājumi sagaida Eiropas Savienību turpmākajos piecos vai desmit gados. Parasti jau attīstība ir straujāka nekā sākumā mēs domājam. Un jau šodien, ņemot vērā Eh, deepfake un eh, citus jautājumus, ir eh, jāuzdod arī kritiski jautājumi. No vienas puses ir milzīgas iespējas, kas ir saistīts ar mākslīgo intelektu, no otras puses tas, kas tiek darīts, ir jādara arī ļoti apzināti, apzinoties visas sekas, kādas tam var būt, un tāpēc mums ir svarīgi izgaismot šos atšķirīgos uh, aspektus. Mākslīgā intelekta izaicinājumu pārvarēšana ir viena no prioritātēm tagadējā Eiropas parlamenta sasaukumā, un arī mūsu komiteja turpmākajos mēnešos ļoti intensīvi strādās ar šo jautājumu, jo īpaši izstrādājot iniciatīvas ziņojumu par mākslīgā intelekta izmantošanu izglītībā, kultūrā un audiovizuālajā sektorā. Un mēs arī iesniegsim atzinumus citu komiteju ziņojumiem, piemēram, Jurī un Libe komiteja, kas izstrādā attiecīgos uh, ziņojumus, apskatot viņu komiteju kompetencēsošos ekspertus. Kā jūs redzat, kom, uh, programmā uh, Uzklausīšana ir sadalīta trijās daļās. Pirmajā daļā mēs uh, uzklausīsim īsu pārskatu par MI uh, situāciju Eiropā, un pēc tam runāsim par uh, izmantošanu izglītībā un valodu apmācībā. Un kultūras un radošajā jomā arī tiek izmantots mākslīgais intelekts, un pēdējā daļā uzklausīšanā mēs pievērsīsimies MI izmantošanai uh, Um, ziņās un uh, cita satura uh, radītāju uh, jomā. Būs īpaši prezentācija par deepfake, jo ar mākslīgo intelektu var radīt attēlus, video, un tā var būt problēma, kas varētu kļūt aizvien aktuālāk, jo ir jācīnās pret dezinformāciju tiešsaistē. Es gribētu sveikt mūsu ekspertus, uh, kas dalīsies ar mums savā zināšanās un ieskatos. Vispirms Andrejs Vasiljevs, kurš ir Tildes eh, izpildirektors un arī Big Data Value Association eh, valdes pārstāvis un arī publiski-privātās partnerības valdes pārstāvis, un tad ir Dora Matejovska Filipas kundze, Matažovski Es atvainojos, eh, Filipas Konze, viņa ir projektu vadītāja izglītības darba grupas eh, projektu vadītāji Ungārijas koalīcijā mākslīgiem intelektam. Tad Eleonora Rosati, eh, juriste un eh, profesore Universitātē Stokholmā. Krēnkas kungs, Kristofs Krēnke, kurš ir postdoks stipendijāts publisko tiesību fakultātē Minhenes universitātē, un Mikails Koldevejs arī no Minhenes Eh, televīzijas un filmu augstskolas. Paldies, ka esat ieradušies. Vispirms došu vārdu Andrijam Vasiljevam, kurš ir pirmais eksperts. Jums apmēram desmit minūtes, lūdzu. Jā, um... Sveicināti, cienījamie dalībnieki. Man ir liels prieks šodien dalīties ar jums eh, pārdomās par izaicinājumiem. Eiropai un kā virzās uz priekšu uh, mākslīgā intelekta tehnoloģijas, uh, Uh, izglītībā, uh, audiovizuālā sektorā un kultūrā. Sniegšu tādu nelielu pārskatu par uh, dažiem uh, ētikas aspektiem, par attīstību, par uh, kādu lomu spēlē izglītība uh, un kultūra un kādus jautājumus uh, rada šī te lingvistiskā daudzveidība Eiropā. Eh, šita disciplīna tiek aktīvi studēta jau kopš 50. gadiem, bet eh, šobrīd šīs tehnoloģijas eh, pāriet uz industriālajām sistēmām, personiski lietojamiem rīkiem, un tā ir tehnoloģija, par ko spriež visi politikas veidotāji, zinātnieki, radošās kopienas un tā tālāk un MI praktiski ir mūsu e, ikdienas realitāte. Tiek izplatītas jaunas aplikācijas praktiski katru dienu, e, no, e, un cilvēku emocijas ir ļoti dažādas. Daži ir ļoti optimistiski, daži savukārt gluži otrādi. Un tiek kultivētas bailes par to, ka cilvēkiem tiks atņemts darbs šo tehnoloģiju attīstības rezultātā un tā tālāk. Un daļai tas notiek tādēļ, ka notiek antropomorfizācija, jeb cilvēcīgo eh, īpašību piešķiršana mākslīgajam intelektam. Un faktiski mākslīgā intelekta koncepcija pat par sevi ir eh, nu, diezgan plūstoša un ģenēriska. Un tā tiek salīdzināta ar cilvēku spēju darīt tādas lietas kā uh, Mm, atzīt, mm, tātad atpazīt runu, tulkot starp valodām, atpazīt eh, sējas, atpazīt attēlus, un parasti mākslīgais intelekts vienmēr eh, tiek attiecināts mākslīgā intelekta sistēmām, un Eiropas eh, komisija tās uh, definē kā spējīgas analizēt vidi un e, rīkoties ar zināmu autonomijas piedevu, lai panāktu noteiktus mērķus. Respektīvi šīs e, rīcības un darbības nav iepriekš definēt, definētas, bet e, šīs te mākslīgais intelekts spēja dinamiski pielāgoties mainīgai videi. Eiropas radošais sektors un īpaši rakstnieki jau ir izveidojuši MI satvaru. Jau 43. gadā uh, eh, Lavlens kundze, Lorda Vairona meita, uh, radīja uh, pirmo algoritmu. Un pēc 80 gadiem radās termins robots kurš tika ievies 23. gadā, un to izdarīja Čeh Rasnieks Karels Čapeks savā lugā. Vai tu esi robots? Un robots nāk no uh, čehu vārda rabota, eh, jeb uh, darbs. Un tikai pēdējos, pēdējās desmitgadēs eh, tik liela uzmanība ir pievērsta mākslīgiem intelektam. Un vairums šo sistēmu, kuras mēs saprotam kā mākslīgā intelekta, mm, sistēmas ir balstītas uz mašīnu mācības spēju un uh, algoritmiem. Un tās var uh, ģeneralizēt uh, zināšanu modeļus, un tāpēc dati ir ļoti svarīgi, lai uh, MI varētu attīstīties. Un faktiski datu apjomi tikai pēdējās desmitgadēs ir eh, sasnieguši kritisko masu, lai varētu tos izmantot un radīt jaunus algoritmus. Un arī eh, skaitļošanas potenciāls ir nepieciešams, un tikai tagad tas beidzot ir pieejams, mm, tādēļ, ka grafiskos procesorus eh, var izman, tagad var izmantot daudz viedāk. Mašīnu mācīšanas datu kvantitāte, kvalitātes eh, sistēmas, eh, sistēmas, kas var diagnostēt slimības, padīt eh, automašīnas, atpazīt valodas, padara MI par ļoti varenu instrumentu, un tā var, tas var apmierināt sabiedrības vajadzības pēc daudzām lietām. Un tieši tāpēc. MI mm, ir ar transformējošu uh, raksturu, uh, bet noteikti viešu pārmaiņas visās jomās. Un tā faktiski ir tāda jauna uh, robeža Globālajā uh, riska ziņojumā no Pasaules ekonomiskā fóruma šī ģeopolitiskā uh, konkurence uh, tiek uzskaitīta kā pirmais uh, un svarīgākais risks, kāds pastāv uz mūsu planētas. Atskaitot ģeopolitiskos riskus, protams, prioritātes ir atšķirīgas dažādos reģionos, un uh, lietotāja stratēģija, izmantojot MI, tiek tiek izstrādāt galvenokārt privāta sektora eh, iniciatīvās, piemēram, ķīniešu stratēģija, mm, ko raksturo publisko un eh, privāto investīciju eh, kopdarbs, un tas masīvi tiek izmantots sabiedrībā un arī, lai kontrolētu sabiedrību. Arī pieejā mm, Eiropas Savienība savukārt vēl saglabāt savus kultūras preferences un aizsargāt pret sociālajiem riskiem, ko var radīt mākslīgais intelekts. Un tādēļ Eiropas centieni ir kļūt par pasaules līderi, lai radītu drošu un ētisku mākslīgo intelektu un e, virzīt šādu ētisku e, pieeju pasaules mērogā. E, tātad to atbalsta arī komisija savā paziņojumā 2018. gadā. Un tālāk, ja mēs raugāmies uz radošo sektoru, tad rakstnieki, filmu industrija mēģina organizēt diskusiju par MI, par potenciāliem riskiem un iegūmiem. Un jau 49. gadā Džordžs Orvels savā slavenajā romānā 1984 e, parāda totālas kontrolas utopiju, kur e, cilvēks pārvalda viedās tehnoloģijas, un šādas tehnoloģijas šobrīd jau eksistē. Un, protams, kā e, EMI e, pārs noteikti rada risku, un Hokins savā e, runā 2017. gadā EMI samitā sacīja, ka tā ir sliktākā, labākā lieta, kas var notikt ar eh, cilvēci. Un mums ir jākoncentrējas ne tikai, lai padarītu MI spējīgāku un veiksmīgāku, bet arī maksimizēt sociālos iegūmus, ko tā var sniegt. Un pirms vairāk nekā 50 gadiem mm, šī te slavenā filma eh, Kosmosa Odiseja, tā ir Stanley Kubrika filma, uh, Jūs varat domāt, kā eh, domātāji iedomājās šo situāciju mm, par to, kā, teiksim, dators var iziet ārpus eh, kontrolas un eh, radīt bīstamu situāciju kosmos kuģī. Un ir daudz mākslas darbu par šo tēmu, un kāpēc ir svarīgi šo te dibatu šīs te debates par MI koncentrēt uz ētiskiem jautājumiem, piemēram, nodarbinātība, vai tiešām tas apdraud darba vietas, vai mums ir gluži otrādi iespēja nodrošināt vairāk eh, darba vietu, kā nodrošināt eh, mašīnu radīto eh, labklājību un bagātību vienlīdzīgi. Un, uh, kā ar uh, cilvēciskajām vērtībām salīdzinājumā ar MI uh, eh, vērtībām un kas būs atbildīgs par kļūmēm, kas radīsies mākslīgā intelekta kļūdu uh, rezultātā. Ir jau uh, darba grupa, kas ir izstrādājusi noteiktas vadlīnijas par to, lai radītu uh, mākslīgo intelektu, uz ko var paļauties. Kultūras joma, māksla. Uh, Tās, protams, eh, ieņem ļoti svarīgu lomu kopējā diskusijā par mākslīgo intelektu, jo cilvēka ģēnijs izpaužas tieši caur šīm nozarēm un stimulē aktīvu, eh, radošo prātu. Uh, iesaistīšanos šajās diskusijās, lai vairāk saprastu, kā mākslīgais intelekts var e, ietekmēt attīstību. Bet mākslīgais intelekts jau šodien tiek izmantots, piemēram, modas industrijā, e, skaņu celiņu veidošanā, e, chatbotu veidošanā, kas rada jaunas valodas. Un mēs Latvijā veicām dažus um, eksperimentus, kur mēs, teiksim, paņemām slavenu latviešu dzējnieku Raini un uh, ar mākslīgā intelektu palīdzību radījām dzēju līdzīgi tai, kādu radīja viņš. Nu, kultūras dimensija ir svarīga un svarīgi ir uzsvērt izglītību un izplat, izpratni par to, kādi ir potenciāli riski un ieguvumi, izmantojot to mm, izglītības jomā un svarīgi, lai šeit būtu attiecīgas stratēģijas gan nacionālā, gan Eiropas līmenī. Uh, Big Data Value asociācija apvieno lielākos industriālos spēlētājus un akadēmiķus eh, un eh, strādā pie priekšlikuma par publisko-privāto partnerību eh, dažādos aspektos, un te tie visi tiek sasintezēti, un arī prasmes un zināšanas izglītība ir ievērojama daļa no šī strateģiskā priekšlikuma eh, tieši tā, kā to ir vēlēsies Eiropas komisija. Īpaši jāsaka, ka eh, MI ietekmē arī multilingvālismu aspektus Eiropas Savienībā. Eiropas Savienībā ir 24 oficiālās valodas un arī 60 citas valodas tiek plaši lietots un runāts kā reģionālās valodas un minoritāšu valodas. Tā kā multilingvālisms ir daļa no Eiropas uh, identitātes, un tā ir viena no mūsu vērtībām. Un svarīgi, lai EMI uh, eh, lolotu un attīstītu šo multilingvālismu, lai saglabātu šo daudzvalodīgo Eiropu. Un tas ir īpaši svarīgi mazākām valodām, kā piemēram, mazākām valodām, kā piemēram latviešu valoda. Un tāpēc valoda tehnoloģija attīstītāji piedāvā izveidot visaptverošas eh, valodu tehnoloģiju platformas un pētnieku uh, Mm, pētniekiem un uh, eh, privātajam sektoram ir jāiestrādā uh, šīs te valodas visās savās aplikācijās, lai visi varētu gūt labumu no mākslīgā intelekta izstrādnēm um, tulkošanas un valodu pie, pielietošanas jomās. Un uh, te var būt detalizētāk par tām tēmām. Uh, un slaidiem, mm, par kuriem, par kuriem es jums stāstīju. Paldies par šo pārskatu, un tagad uh, Dora Matašovski Filips kundze, jums arī ir desmit minūtes, un pēc tam es gribētu dot kolēģiem vārdu, lai viņi var uzdot jautājumus. Paldies! Sveicināt, dāmas un kungi! Nu, nedaudz fona informācijas par manu prezentāciju. Ungārijas valdība ir izstrādājis digitālo uh, eh, veiksmus programmu, un tur tika izveidot mākslīgā intelekta koalīcija. Tas notika 18. gadā ar 27 dibinātājiem. Un uh, šeit ir pārstāvēti m, mm, dažādas kompānijas, akadēmiķi, sabiedriskie pakalpojumi, profesionāļi dažādās jomās. Un uh, šī te Koalīcija ir atvērta arī jauniem eh, dalībniekiem, un šodien mums jau ir 235 dalībnieku organizācijā um, no 1. janvāra, un um, mērķis šai koalīcijai ir uh, rosinātu Ungāriju kļūt par pirmrindnieci eh, mākslīgā intelekta attīstības jomā. Eh, mēs cenšamies stiprināt konkurētspēju pašu uzņēmumiem un atbalstīt startupus un MVU, eh, kas veic aktivitātes saistīts ar MI, veidojot dažādas partnerības un aktīvi cenšamies iesaistīt arī valdību, veidojot vietējās MI ekosistēmas, sistemātiski izmantojot nacionālās eh, datu um, resursus, eh, sniedzot adekvātu atbalstu. Un eh, varbūt galvenie pieturas punkti mūsu koalīcijas izveidēji. 9. oktobrī bija dibināšanas sesija un koalīcija sāka aktīvi darboties 2019. Eh, gada pirmajā pusē. Eh, šeit izstrādājot eh, jūskais websaitu un organizējot aktīvu apmaiņu, informācijas apmaiņas platformu Budapeštas universitātē. Un 90. Eh, gada beigās eh, tehnoloģija ministrija eh, nāca klajā ar darba plānu koalīcijai, un vēlāk tika izstrādāt arī Nacionālās stratēģijas projekts, un mēs sagaidām tieši tagad valdības sēdi, kurā stratēģija būtu jāapstiprina mākslīgā intelekta koalīcijā ir sešas darba grupas, un nu, šis ir pēdējais eh, slaids no īsā ievada. Jūs te redzat, cik daudz dažādu tēmu tas aptver, cik ir ietverts mūsu fokus jomās, tirgus attīstība, tehnoloģijas drošības aspekts, datu eh, industrija starptautiskās attiecības, izglītība, e, informēšana un likumdošana un ētiskais satvars. Es vadīju vienu no projektiem e, izglītības sadaļā, bet kā jūs varat redzēt, tad pamatā mums ir daudz dažādu projektu, pie kā strādājam. Nu, varbūt e, iezīmēju tikai dažus izglītības grupas projektus. Vispirms Mēs tikām izveidoti, um, izveidojām EMIA akadēmiju, nu tā kā tā ir brīvā universitāte, kurā visi var piedalīties, klausīties un uzzināt par EMI. Uh, tālāk EMI masu izglītību saistībā ar darbus tirgus pieprasījumu, par to nedaudz vēlāk. Uh, reģionālā MI inovāciju, uh, inovāciju centrs, Eh, tas ir saistīts ar M izmantošanu vidusskolās un eh, pamatskolās, un eh, tā ideja bija tāda, ka mums vajadzēja formulēt priekšlikumu valdībai un izglītībai un akademiskajam sektoram, lai varētu atbildīt koalīcijas pamatmērķus lai varētu apkopot dažādus viedokļus, un vispirms mēs izvēle, izvērtējām izaicinājumus, kādus emīra rada darba tirgumu. Un attiecībā uz to mums vajadzēja atbildēt uz šiem dažādajiem izaicinājumiem ar attiecīgu izglītības plānu, <clears throat> mācību programmām, nosakot eh, kompetenšu sārakstu un iekļaujot to visās izglītības jomās, augstākā izglītībā, profesionālajā izglītībā izglītībām, specializētā izglītībā, tālāk izglītībā, organizējot eh, dažādu kredītu sistēmu un mācību sistēmu. Un eh, kas bija īpaši svarīgi, eh, vajadzēja nodrošināt to, ka eh, MI izglītība mm, ir īpaši jāpaplašina un ar to jānodarbojas ne tikai mācību spēkiem, kas pasniedz kaut ko konkrētu par MI. Darba tirgus izaicinājumu esmu redzējusi ļoti daudz pētījumus un statistiku un galu galā izmantojām šo, kas parāda, ka ņemot vērā 4 miljonus darba vietu Ungārijā, 922 tūkstoši darba vietu uh, tiks ietekmētas līdz 2030. gadām EMI attīstības rezultātā. Un šī ietekme saskaņā ar šo pētījumu Eh, tika realizēta trīs dažādos veidos, eh, bet šī tendence eh, neapstāsies, jo visiem dalībniekiem ir jābūt sagatavotiem. Mēs arī saprotam, ka mainīsies nodarbinātības raksturs, radīsies jaunas darba vietas. Mēs, protams, nezinām, cik jaunas profesijas, bet Tas varētu skart apmēram vienu miljonu cilvēku, un tas ir 25% no eh, darba tirgus Ungārijā. Un relatīvi saistībā ar to mēs piedāvājam izglītības izmaiņas, ieskaitot ap, mm, ieskaitot tos, kas jau šodien atrodas izglītības sistēmā un tos, kas tajai vēl pievienosies līdz 2030. gadam. Un mēs sagatavojām šo priekšlikumu diferencēti pieejot izglītības līmeņiem, ņemot vērā visu formālo izglītību Ungārijā. Projektam ir vairāki priekšlikumi piemēram, priekšlikums par uh, arodu apmācību, uh, pārapmācību, uh, nu, strādājuši efektivitātes celšanu, apmācību studentiem pašreizējā apmācī, augstākās izglītības sistēmā, kā arī mācību spēkiem. Mums ir arī priekšlikums tikties ar uh, industrijas un biznesa pārstāvjiem, jo tas ir svarīgi, lai uh, gūtu panākumu šajā jomā. Uh, realizējot iespējamu reformu arodizglītības jomā un eh, priekšlikumu par eh, MII iekļaušanu un informācijas tehnoloģiju apmācības iekļaušanu augstākajās mācību iestādēs izglītības programmās. Mums ir arī priekšlikums par to, ka ievērojami jāpalielina uh, MIIT pasniedzēju uh, skaits, kas uh, var pasniegt uh, šīs zinātnes, un ir jāizveido atbalstoša vide ar koordinētu rīcību no valdības puses, uh, industrijas, izglītības jomas. lai uh, varētu uh, izmantot esošo uh, sas, satvaru un pielāgot to pēc nepieciešamības. Runājot par projektu rezultātiem un projektu ietekmi, tā vispirms ir iespēja radīt un aizstāt uh, kvalificētu uh, darba spēku saskaņā ar uh, darba tirgus vajadzībām. Un mēs sniedzam iespēju paredzēt izmaiņas, kādas būs nepieciešamas darba tirgū, kuras radīt MI pieli, pie, pielietošana. Ko mēs sagaidām? no rezultātiem, ka tas palielinās eh, nodarbinātību un samazinās eh, bezdarba līmeni. Un mēs eh, tātad MI izglītī, izglītība MI jomā paplašinām tālāk aiz IT izglītības jomām, radam iespēju arī radošajām nozarēm un mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. Paldies par uzmanību! Thank you. Thank you. Um, and now I would like to open the floor to our members uh, who wants to raise a question. Oh, sorry. Lielas paldies. Kurš grib uzdot jautājumu? Korut kungs, lūdzu. Thank you. Paldies, priekšsādātājs kungs, ka devāt man vārdu. Es gribētu pateikties abiem runātājiem par viņu teikto. Man ir jautājums par um, skolotāju mainīgo lomu. Tātad cilvēks, skolotājs mācību procesā, un, kad tiek lietotas mākslīga intelekta tehnoloģijas, kādā virzienā viņa loma mainīsies. Paldies! Es gribētu uzklausīt vairākus jautājumus, un tad mūsu diviem viesiem dot vārdu atbildē. Mihail Šoidrov, lūdzu. Paldies par šīm eh, prezentācijām, paldies par man doto vārdu. Bija ļoti interesanti šīs prezentācijas, eh, jo īpaši Ungāru projekts man šķita interesants, jo šīs te bāžas par um, darba vietu zudumu ir eh, izplatīts arī citur, un tās ir tādas reālas bailes, bāžas cilvēkiem, un es domāju, ka dalībvalstu uh, valdībām vajadzētu diezgan ātri reaģēt uz šo jauno fenomenu. Es domāju, ka ir eh, interesanti redzēt eh, šo prezentāciju, uzklausīt to, bet tā vēl nav eh, pilnībā konkretizēta. Vai jūs nedomājat, ka vajadzētu turpināt investēt tehnoloģijās, vai varbūt, ka būs arī cita veida uh, apmācība skolotājiem, piemēram, lai um, panāktu labāku šo te tehnoloģiju apgūšanu, un tas tā ļoti konkrēti prezentācijā neizpaudās. Paldies, Šodravs kundze. Andrija Bočkor, lūdzu. Thank you, Madam Chair. And... Paldies, priekšsādātājs kundze, un es pāriešu uz ungāru valodu, uh, like... jo es arī gribētu uh, uzdot eh, dažus jautājumus eh, Ungārijas pārstāvēji. Man ir liels prieks, ka varu redzēt, ka inovācijas un tehnoloģiskā attīstība un pētniecība Ungārijā ir prioritāte. Mums pat ir atsevišķa ministrija, kas ar šiem jautājumiem strādā, tātad eh, ir skaidrs, ka valdībai tā ir prioritāte. Uh, Kā jau es teicu, tā ir tātad prioritāra joma. Un tad man ir jautājums. Jūs runājāt par šo projektu, kurā jūs uh, piedalāties. Kādas uh, ir mērķgrupas sabiedrībā? kuri uh, būs šāda projekta ieguvēji, kuras sabiedrības grupas un kuri sektori, um, pie kuriem tiek strādāts, ir svarīgi saprast, cik uh, plašs varētu būt uh, šāda projekta nosagums sabiedrībā. Jā, an... Jā šobrīd gribētu vispirms uh, novilkt uh, svītru zem šiem jautājumiem, dot uh, viesiem iespēju atbildēt, un pēc tam varēsiet atkal uzdot jautājumus. Először, ha megengedik, akkor Bocskor Andrea képviselő asszonynak. Pirmkārt, ja ļausiet, es atbildēšu Bocskors kundzei. Tātad, kuras ir tās sabiedrības grupas, kuras ir mērķgrupas? Nu, praktiski visi sabiedrības eh, locekļi. Arī ir cilvēki, kas eh, dzīvo uh, ļoti eh, neaizsargātā situācijā. To es neminēju savā prezentācijā, bet mēs izteicām priekšlikumu valdībai nāk klajā ar eh, īpašu programmu. Šīs eh, vissliktākajā situācijā esošās grupas sabiedrībā patiesībā var vēl prioritārāk piedalīties šajā uh, projektā. Mums ir arī apmācība, kas tiek sniegta eh, divu semestru garumā un citreiz vēl ilgāk. Un ir eh, nepieciešamas eh, skolas, kas palīdz ar materiāliem. Mums ir vajadzīgs arī startautisks uzņēmums vai arī uzņēmums, kas ir ļoti konkurētspējīgs, kas uh, var palīdzēt uh, cilvēkiem ar invaliditāti vai kas ir uh, sliktākā situācijā esoša sabiedrības grupa. Tas ir paredzēts kā atbalstošs pasākums, un to varētu tad uh, turpināt arī vidusskolās, ne tikai pamatskolā, bet varbūt pat arī augstskolās. Ungārijā arī ir interese par šīm lietām augstskolu līmenī kurus sektors tas skars. Tāds bija jautājums. Es domāju, ka visus sektors. Te mēs nevaram neko ierobežot. Veselības aprūpas joma ir viena no tām, kas tiks skārta, bet arī citi sektori šeit spēlē būtisku lomu. Visi sektori, uz kuriem, uh, kā ME būs ietekme, tas viss uh, tiks skarts. Un, Un tad vēl pavisam īsi. Vēl īsi uz jūsu jautājumu atbildot, es, uh, ne, ja nemaldos, kaut ko izlaidu. Par projektu var teikt sekojošo. Ungārijā Šis jautājums tiek skatīts tiešām prioritāri. Jūs redzējāt tabulu, kurā ir uzskaitīti šie atsevišķie projekti. Tā ir daļa no nacionālās stratēģijas, un tās jau ir programmas, tādi rīcības plāni, kas ir pieteikti. Protams, ka mums ir jāinvestē, jāinvestē tehnoloģijās. Tas ir svarīgi tiem, uh, kurus skar šie jautājumi, bet mēs varam, esam atbildīgi par um, izglītības, jo mums ir jāinvestē izglītībā. Iepriekšējais runātājs jau teica, ka uh, darba tirgu ir bažas, ka būs profesijas, kas izzudīs, bet mums nevajadzētu no tā baidīties, vajadzētu reaģēt. Katrā ziņā ir jāinvestē izglītībā, un šeit es uh, domāju, dažādas izglītības formas, jo šī, nodarb, eh, šī izglītības grupa tieši pie šiem jautājumiem arī strādā. Arī neformālais eh, sektors eh, tiek skārts arī cilvēki, kas oficiāli nav izglītības sistēmā. Un tas iekļauj arī masu izglītības projektus. Formālais izglītības sektors, protams, arī ir skarts. Visiem ir jātiek iekļautiem. Uh, Varbūt, ka ir projekti, kuru rezultātus vēl nevaram prognozēt, bet mums katrā ziņā ir jāgatavojas uz iespējamiem negatīviem sakām. Nezinu, vai atbildēju tiešām uz jūsu jautājumu, varbūt kaut ko piemirsu. Un trešais jautājums bija man adresēts. Changes. Aha. Okay. Um, Én nem gondolom, hogy az embereket le kell cserélni. es nedomāju, ka uh, cilvēki būs jānomaina. Mākslīgo intelektu jau radīja cilvēki, tāpēc es domāju, ka cilvēkam vajadzētu būt visa centrā. Cilvēks ir tas, kas uh, dod šo vērtību. Mākslīgais intelekts ir uh, jāizmanto un uh, Es negribētu cilvēkus aizstāt. Mēs, piemēram, runājam par e-mācīšanos, bet tas jau nenozīmē, ka mācību spēki tiek vienkārši aizstāti. Jo ir taču runā par to, ka skolēni un studenti um, digitālā veidā, uztur kontraktu ar uh, universitātēm un uh, soli pa solim mācību saturs tiek digitalizēts, bet tas uh, nenozīmē, ka nebūs vairs vajadzīgi skolotāji un lektori, jo uh, atbildes jau nevar uh, sniegt tikai balstoties uz algoritmiem. Uh, skolotāji būs vajadzīgi tāpat un tomēr ir arī standartizētas sistēmas. <coughs> Uh, Jā, paldies! Dažas pārdomas par pāris jautājumiem attiecībā uz uh, skolotāju lomu un uh, mākslīgo intelektu. Tā izstrādāšana um, palīdz veidot tās spējas, kuras mēs kā cilvēki, tikai mēs kā cilvēki skolotāji varam sniegt. Ir runa par motivācijas sniegšanu, uh, atbalsta sniegšanu, par empātiju attiecībā pret studentiem, skolēniem. Un tas ir ļoti svarīgi digitālajā ērā. Mēs runājam par digitālo prasmi. Mums jāsāk runāt arī par MI prasmēm, lai parādītu, kā mākslīgais intelekts var tikt izmantots tādā efektīvā veidā, uh, un kā gūt labumu no tā izglītības jomā. Mākslīgiem intelektam ir milzīgs potenciāls personalizētā izglītībā. Šeit skolotāja loma ir izšķirīgi svarīga, kaut arī tā mainās. Un skolotāji ir arī jaunu mācību platformu radītāji. Latvijā ir piemēri, kad skolotāji piedalās, piemēram, valodu uh, mācības čatbotu izstrādē, ko var izmantot bērni. Runājot par darba vietu izdušanas jautājumu, es gribētu teikt, ka kultūras sektors ir labākā pozīcijā nekā citi sektori, jo tas ir radošs sektors. Un parasti mākslīgais intelekts uh, pārņem drīzāk šo te uh, repetitīvo uh, un uh, garlaicīgo darba pusi, tehnisko pusi, bet radošā pusi paliek cilvēku ziņā, jo tur viņi nav aizstājami. Bet ir svarīgi stiprināt kultūras aspektu MI stratēģijās, kas tika minēts. Ir uh, jāstiprina mākslinieku uh, prasmes un radošās nozars pārstāvju izpratni par to, kā izmantot MI, kā var uh, radīt jauna veida uh, mākslas darbus, lai radītu vietas, kur var uh, dalīties ar datiem un lieta, lietot, koplietot datus un uh, datu vizualizācijas var palīdzēt uh, izprast zināms jautājums no dažādām perspektīvām un būtu jāiedrošina arī jaunu tirgu uh, um, izveidas um, MI um, mākslai, jo tā arī ir mākslas forma. Būtu jāiedrošina valsts kultūras uh, iestādes, lai um, dotu iespēju MI uh, mākslas izpausmēm. Mākslīgais intelekts var būt ļoti noderīgs, lai parādītu Eiropas kultūras bagātību uh, Eh, jaunā veidā, un tur ir nepieciešama mērtiecīga rīcība. Un ko mēs eh, redzam nacionālās MI stratēģijā, šī aspekta nav pietiekami nosakti. Paldies! Es arī gribētu uzdot jautājumu. Jā, iespējams, eh, būtu labi arī saņemt atbildi, kaut arī pirms tam došu vārdu komisiju un varbūt arī citiem gribētājiem, ja tādi būtu zālē. Nu, tad zālē droši vien neviens nevēlas uzdot jautājumu. Labi, tad es gribu pajautāt par izglītību un radošumu. Digitalizācija un e-radošums. Tas uh, ir sistēmas, kas, uh, kurām var iemācīt pašām attīstīties tālāk pārstrādājot lielus datu apjomus. Izglītības jomā tas var sekmēt uh, dažādu saturu kopā salikšanu, un uh, tad var izveidoties pavisam jaunas mācību programmas, atkarīgi no mācību vajadzībām. Nu, tas tad nošķir droši vien šo mākslīgo intelektu no vienkāršas digitalizācijas. Mm, datus var ne, ne vienkārši apstrādāt, bet arī uh, Eh, radoši, eh, radoši tam pieiet un eh, izstrādāt kaut ko pavisam jaunu. Nu, līdz ar to arī skolotājiem jāprot daudz kas vairāk nekā vienkārši datu apstrāde. Mm, viņš apgūst tātad jaunas lietas un vai, vai to tagad integrēs skolotāju izglītības programmās. Ja jau šādas uh, koncepcijas kļūst par realitātes. Nu, varbūt nedaudz sapņoju par eh, tālu nākotni, bet, eh, nu, jā, skatās uz priekšu, ja nevēlamies atpalikt, to mēs zinām. Un eh, runājot par radošām mm, industrijām, nu, atgādināšu par jauno Rembrantu un visu, ko piedāvā mākslīgā intelekta sistēmas, ir iespējams radīt jaunus šedevrus veco mākslinieku stilām. Uh, balstoties uh, uz uh, datiem, kas uh, ir uzkrāti apkopotie datu bāzēs, nu tad, tad var daudz ko jaunu radīt. Un iespējams izmantojot ne tikai Rembrandta gleznas, bet arī citu tā paša laikmeta mākslinieku gleznas. Un tad to katra mākslinieka pievienoto vērtību var um, paņemt, salikt uh, kopā un varbūt izveidot kaut ko vēl interesantāku. Un tā tad um, viena lieta, ko mācās uh, cilvēki mākslas akadēmijā, un cita lieta, ko dara uh, mašīnas, iekārtas, tagad mākslīgā intelekta palīdzību. Tas ir pavisam jaunas kompetences. Mēs tātad ņemam kaut ko pilnīgi atšķirīgu. Uh, sakombinējam, izveidojam kaut ko radošu, un, un tā ir tāda pavisam jauna māksla. Un uh, to var izdarīt, protams, arī cilvēks, bet tagad uh, to var izdarīt arī mašīna, mākslīgais intelekts. Vai šeit ir robežas, vai šīs robežas kļūs plūstošas, un um, kā tas attīstīsies jūsuprāt? Yeah, um, yeah, th thank you for, for... Paldies par jautājumu. Ja, nu, tiešām te parādās daudz iespēju ar um, mākslīgo intelektu, kā mākslīgais intelekts uh, palīdz uh, izpausties um, cilvēku radošam intelektam. Tad uh, mašīnas, tā teikt, palīdz cilvēkam. Šeit es uh, pieminēšu modes industriju. Dizainere Džesika Smarča, kurā kombinē daudz sensoru ierīces ar apģērbu, kas ir, kas ir tāds uh, mākslinieciska dizaina apģērbs, bet uh, uh, kas tāpat laikā palīdz eh, atlapt eh, insulta pacientiem, jo mm, tur tiek eh, salikti kopā šie mm, sensori impulsi. Lūk, nu, tā mode mm, un medicīna kaut kā tiek sakombinēta. Lūk, mākslīgais intelekts palīdz cilvēkiem īpašām vajadzībām. Tad mākslīgais intelekts un mūzika. Tur arī jaunas tehnoloģijas uh, ca, teiksim, re, ģenerēt uh, mūziku. Uh, var radīt kaut ko ļoti interesantu bez muzikālās izglītības. Vienkārši pārvaldot uh, mākslīgā intelekta sistēmas, var izveidot personalizētus soundtrackus ar uh, mākslīgā intelekta palīdzību. Uh, Un tur arī tad tādas īpašas prasmes nav pieprasītas. Tie tikai daži piemēri. Un mākslīgais intelekts um, nu, tiešām uzlabo cilvēku radošumu. Bet joprojām saglabājas robeža starp to, ko var saražot mašīnas, iekārtas un uh, cilvēku māksliniecisko izpausmi. Uh, pat ja cilvēkiem mākslīgais intelekts var ļoti palīdzēt, noteikti par to būs daudz diskusiju un arī par uh, intelektuālā īpašuma tiesībām un par to, kā to piemērot uh, uz visu, kas ir mākslīgais intelekts. Runājot par uh, izmaiņām izglītības sistēmā, personalizācija un individualizācija tie ir tādi ļoti labi atslēgvārdi. Jūs pareizi teicāt, mākslīgais intelekts, um, kas tiek attīstīts šobrīd, uh, palīdz sagramot labāk šo um, mācību vielu uh, un uh, tad cilvēku tā kā virza no pēc viena posma apgūšanas uz nākamo mm, tādā veidā, kā ir vislabāk piemērots šī cilvēkam vajadzībām. Un, protams, runa šeit nav tikai par tehnoloģiju, bet arī par skolotāju pienesumu izglītības jomā. Mākslīgo intelektu rada cilvēki. Proti, izglītības eksperti, skolotāji, profesionāļi, kas uh, tātad gatavi radīt jaunās paudzes mākslīgā intelekta iekārtas, ko mēs pēc tam varam integrēt un izmantot mūsu ikdienas dzīvē. Okay, just, uh, some, uh, Daži komentāri tajā pašā kontekstā izglītības jomā, jā, pastāv šie ļoti visaptverošie plāni mācību plāni. Un, um, svarīgi, ļoti svarīgi plānošanas procesā izvairīties no negatīvajām blaknēm. Un, protams, notiek specializācija, personalizācija, mums ir iespēja atlasīt, ko jūs ņemsiet, datu zinātnes jomu, robotu izpēti un tā tālāk. Nu, tiešām jākoncentrējas uz uh, nozares vajadzībām. Paldies, un tagad gan došu vārdu komisijai. Mm, abu ģenerāldirektorātu pārstāvji vai viens no jums, uh, tā DigiConnect. Jā, viens no uh, pakotnes, digitālās pakotnes pamatpīlāriem ir tehnoloģija, kas kalpo cilvēkiem. Tas jau izskanēja. Mūs interesē eh, tas diezgan plašs piedāvājums klāsts, ko eh, dod mākslīgais intelekts. Bet, protams, aiz mākslīgā intelekta ir zināšanas, ir eh, ievadītā informācija, ir dati. Tā tad datu stratēģija. Tā palīdz bruņot cilvēkus ar nepieciešamām prasmēm, digitālajām prasmēm, lai panāktu šo mākslīgo intelektu kompetenci, lai to padarītu par rutīnu, lai arī integrētu mākslīgā intelekta tehnoloģijas ikdienā. Un lai digitalizāciju izmantotu inovāciju īsta ieviešanai. Un tad tas viss, par to visu pieņemts plāns, uh, vienošanās panākta starp komisiju un dalību valstīm. Jau 18. gada beigās tiek gatavotas nacionālās stratēģijas, un, un teiksim, Ungārija to jau pieminēja, un sadarbojamies dažādām valstīm pie pilotu projektiem, e, pētam jaunu mācību plānu iespējas un universitāšu izglītības um, sektoru ar domu tur integrēt dažus mākslīgā intelekta elementus. Un līdz 27. gadam nākamajā DFS ir paredzēts budžets mākslīgā intelekta turpmākajai attīstīšanai. Paldies! Nu, paldies. Tā, tad eh, nākamais ģenerāldirektorāts lūdzu. Paldies. Mēs eh, atbalstam dalību valstis, izmantojot atvērtu koordinācijas metodi visos relevantojos aspektos, izglītībā, apmācībā un arī visā, kas skar mākslīgo intelektu. Esam organizējuši vairākus eh, pilotu projektus. Ljubljānā, teiksim, pagājušo gadu divi ar pus dienas eh, tika veltītas eh, trim punktiem steidzām atbilde, steidzām reakcija mākslīga intelekta tehnoloģijas izglītībām un um, Arī mācību plānu sagatavošana, ko pieminēja kolēģi no DJ Connect, runājot par eh, mākslīgo intelektu izglītības jomā. Mums paredzētas īpašas darbības eh, pie mākslīgā intelekta ieviešanas, eh, divi prototīpi, prasmes, kas nepieciešamas noteiktās jomās, noteiktās profesijās. Un šādu prototipu sagatavošana palīdz vizualizēt um, kvalifikācijas, kas nepieciešamas zināmu profesiju veikšanai, un uh, tiecīgu mācību plānu sagatavošanu. Un otrais prototips ir mākslīga intelekta ietekme dažādos sektoros. Nu, te mūs interesē mākslīgam intelektam piesaistīta uh, izglītība dažādos sektoros, jo mēs zinām, mākslīgais intelekts ietekmēs visus sektorus gandrīz, un, un tad tam attiecīgi jāgatavo cilvēki jau izglītības procesam. Un citādi atgādināšu, ka šī gada jūnijā mēs aktualizēsim un piedāvāsim jaunu eh, digitālās izglītības rīcības plānu, padziļināsim darbu pie mācību analīzes uzlabošanas un prognozēšanas, kur mākslīgo intelektu var izmantot, un mēģināsim labāk integrēt mākslīgā intelekta procesus mācību plānos. Paldies! Tagad man jānodod vadības groži Bočko kungam uz dažām minūtēm, bet pirms tam došu vārdu Eleonorai Rosātīm. Otras uzklausīšanas daļas ietvaros jums ir desmit minūtes aptuveni. Paldies! Labdien! Manu desmit minūšu ietvaros vēlos trīs lietas paveikt. Pirmkārt, uh, parādīt, kā var izpausties eh, mākslīgā intelekta radošums. Otrakārt pastāstīšu, kas nepieciešams, lai to panāktu un kādi juridiski šķēršļi var rasties šajā ceļā. Un treškārt, eh, ko darīsim pēc tam. Varbūt ir iespējams juridiski eh, pasargāt šos radītos darbus ja vispār tas ir nepieciešams. Un es gribētu runāt par um, autortiesībām, jo um, autortiesības uh, kaut kā uh, šis vārds parādās visu laiku, kad runājam par māksliniekiem, mākslinieciskiem darbiem, gleznām un tā tālāk. Un lūk, šis, šī glezna, tā varbūt jums, uh, jums var šķities, ka tā ir Rembranda glezna, bet tā tas nav. Tā ir glezna, ko radījis mākslīgais intelekts, izmantojot datu, datus no 46 Rembrandta glāz, 346 Rembrandta gleznām. Tad eh, šī iekārta izstrādāja attiecīgo algoritmu un spēja eh, uzgleznot lūk, kaut ko tādu. Un nu, varat tiešām likties, ka tā ir Rembrandta glezna, bet eh, nē, šo gleznu saražoja mašīnu. Tad eh, ir arī muzikāli piemēri. Lūk, music is. Šis mūzikas fragments arī eh, to radīja mākslīgais intelekts, Beatles stilam, nu, eh, vārdi, pie vārdiem jāpiestrādā, bet uh, mūzika, nu, tāda aptuveni Beatles stilā. Tiešām varētu būt vēl viens piemērs. A song created with. Tā ir dziesma, ko uh, radīja ar mākslīgā intelekta palīdzību. Tā atšķiras no nu, iepriekšējā uh, piemēra, jo mm, iepriekšējā ja piemēram mākslīgais intelekts bija autors, tā teikt. Tagad um, uh, mākslīgais intelekts uh, tika apmācīts, uh, bet uh, autors tomēr ir kāds cits. Vēl viens piemērs. Nākamajā slaidā lūdzu. Tas ir Google attēls par godu Johana Sebastiana Baha dzimšanas dienai. Un šī Doodle programmiņa ļāva lietotājiem mākslīgā intelekta palīdzību radīt uh, mūziku, kas atgādina Baha mūziku. Tā kā jūs paši būtu varējuši sākt komponēt kaut ko, ko uh, varat sajaukt ar Baha mūziku. Nu, tagad eh, jāatzīmē, ka esam agrīnā posmā. Mākslīgais intelekts pats par sevi vēl neko nedara. Eh, nepieciešama cilvēku palīdzība vienmēr, nu, vairāk vai mazāk, bet ir eh, cerība, ka netik tālā nākotnē mākslīgais intelekts pats arī varētu šo to radīt. Kā tas ir iespējams? Nu, te, protams, nepieciešama uh, datu apkopošana, tāda liela mēroga datu akumulācija. Un apstrādāšana mm, radošajā kontekstā. Komisija tagad strādā pie uh, šādas datu apstrādāšanas, komisija gatavo stratēģiju. Uh, šie jomām, ņemot vērā arī mākslīgā intelekta potenciālu. Parlaments un uh, padome pieņēma jaunu autortiesību direktīvu ar uh, vairākiem izņēmumiem uh, datu apkopošanai un akumulācijai, ņemot vērā šo radošo aspektu. Komisija savā dokumentā gan runāja par nepieciešami pārskatīt uh, autotiesību direktīvu un profesionālo komercnoslēpumu noteikumus, jo, ja tie paliek spēkā, tas var radīt juridiskus šķēršļus mākslīgā intelekta attīstībai. Jautājums joprojām paliek šāds, kur tad iesim tālāk? Citiem vārdiem, vai šie mākslīgā intelekta darbi ir aizsargāti? vai eh, tiem jābūt aizsargātiem. Lūk, ir, tas eh, tā ir glazna, ko radīja mākslīgais intelekts. To var atrast uh, eh, obvies art tīmekļa vietnē. Un uh, te tika izmantots algoritms. Kristīs izsolēm šo glaznu pārdeva uh, vairāk par 400 tūkstošiem ASV dolāru 17. gadā. Uh, Tātad tas ir kaut kas eh, vērtīgs, eh, dārgs, bet eh, par juridisko aspektu mēs neko daudz nezinām, par autortiesībām arī nē. Tātad mums jāuzdod jautājums, vai autortiesības atpazīst autorus, kas nav cilvēki, vai tikai cilvēkiem tiek nodrošināta autortiesību aizsardzība. Otrakārt, ja šāda aizsardzība pastāv, vai šīs gleznas ir pietiekami oriģinālas, lai pieprasītu šo aizsardzību. Jo mm, es likumdošanā jāpierāda, ka darbs tiešām ir oriģināls, ka e, tajā, e, tā teikt, mākslinieks ieguldījis e, dvēseli gandrīz, vai, vai tiešām to var pierādīt attiecībā uz šo gleznu. Un trešais jautājums ir pats interesantākais šajā scenārijā, kam pieder īpašam tiesības. Runājot par šo gleznu, vai um, tas ir eh, datu īpašnieks, kas tiek izmantota, lai radītu glaznu, vai eh, tas ir iekārtas īpašnieks, vai tā ir eh, pati iekārta, tā, tā, tā mašinērija, kas to ir radījusi. Lūk, uz tiem jautājumiem būs jāatbild, jāatbild nākotnē. Un no tā izriet, vai šī lieta būtu steidzami jāatrisina Ja paskatīsimies uz intelektuālā īpašuma juristu diskusijām, kas šobrīd norisinās visā pasaulē, mākslinieckais intelekts un um, mākslīgais intelekts un um, autortiesības, šie divi priekšmeti ļoti bieži uzpelda šajās diskusijās. Un ko mēs vēlamies panākt rezultātā? Uh, Mēs eh, pagaidām vienmēr varam izsekot eh, mākslīgā intelekta autoru, kas ir cilvēks, bet eh, turpmāk varbūt tā tas vairs nebūs. Turpmāk mākslīgais intelekts pats varēs radīt citas mākslīgā intelekta iekārtas, un taču šim autoram vispār nevarēs vairs izsekot līdzi. Uh, Tā kā ļoti iespējams, ka pēc kāda laika mums būs pilnīgi autonoms mākslīgais intelekts, kas uh, darīs lietas, kā uzskata par vajadzīgu. Nu, tātad ļoti steidzami jāatbild uz jautājumu, kāds juridiskais režīms ir piemērots šāda veida darbībai. Autora tiesības kontinentāla Eiropā uzskata par uh, režīmu, kas pasargā autoru Jūs kaut ko esat radījis, un jums ir tiesības tapt aizsargātam. Vai attiecībā uz mākslīgo intelektu var piemērot tādu pašu loģiku? Vai tas var radīt grūtības ar autortiesībām? Teiksim, runājot uh, par autortiesībām, uh, tur ir vesela virkne kritēriju, kas, um, ko, ko grūti piemērot mākslīgajam intelektam. Tad arī eh, autortiesības izbeidzas 70 gadus pēc autora nāves. Tagad eh, ko darīt mākslīgo intelektu? Vai jāskaita mm, tas laiks, kamēr eh, iekārtas versija paliek neaktualizēta vai vairākas šādas versijas jāņem vērā. Un tad ir ļoti daudz jautājumu, kas pagaidām paliek atvērti, lai definētu šo juridisko režīmu. Jāparedz, protams, tāds režīms, kas uh, veicina mākslīga intelekta attīstību, bet kas tepat laikā piedāvā pietiekamu aizsardzību, kas ir pietiekama, bet nav pārmērīga. Noslēgumam lūk, pilnīgi uh, autonoms mākslīgā intelekta radījums. Tad nu, marionete, kas sākumā bija vienkārši lēla, un tad uh, pārtapa par īstu bērnu. Nu, un uh, īstenībā var sagaidīt, ka kādu dienu mākslīgais intelekts tiešām sasniegs tādu attīstības pakāpi, ka tas būs iespējams reālajā dzīvē. Paldies! Liels paldies par eh, šo interesanto prezentāciju. Neteikšu, ka tā bija šokējoša, bet tomēr pārdoms raisoša. Un tagad došu vārdu Kristofam Krenkam, arī desmit minūtes lūdzu. Liels paldies, labdien visiem! Paldies par jūsu ielūgumu piedalīties šajā uzklausīšanā. Mani sauc Kristaps Krēnka un es eh, stāstīšu par juridisko perspektīvu un izaicinājumiem eh, mākslīgā intelekta izmantošanai audiovizuālajā sektorā. Kā jūs eh, redzat manā um, plānā, runas plānā, es gribu runāt par to, kas tad ir eh, mākslīgais intelekts un kā to izmantot šajā kontekstā un kā tas ir eh, nozīmīgs runājot par audiovizuālo eh, sektoru regulējumu. Pirmkārt, regulatāro mērķiem mākslīgā intelekta sistēmas vai algoritmi tiktu. Tas būtu jālieto tādā plašākā izpratnē, nerunājot ne par kuru konkrētu jomu. Tātad jebkura sistēma, būtu jāskata kā MI balstīta sistēma, ja tā ir pietiekami uh, izsmalcināta un uh, ja nevar paredzēt, kāds būs rezultāts uh, cilvēkiem un uh, izskatās, ka tā autonomi un inteliģenti pieņem lēmumus. Es skatu, ka ir būtībā divas uh, grupas, kas var izmantot MI tehnoloģijas audiovizuālo pakalpojumu sektorā. Tie ir satura Eh, piedāvātāji un eh, video eh, platformas, gan mediju pakalpojumu piedāvātāji un arī lietotāji video dalīšanās platformās satura piedāvātājiem. MI dod neierobežotas iespējas sintizēt audiovizuālo saturu, radīt šos tās augtos deepfake, jeb simulētos video uh, Par to dzirdēsim vēlāk, bet MI var radīt arī iespējas eh, satura mārketingam un satura radīšanai video dalīšanās platformās. Un eh, pakalpojumi tad var individualizēt, tikt individualizēti, pielāgoti lietotājiem un arī izplatīti video dalīšanas eh, platformās un tur var radīt uh, populāros tematus vai izplatīt video vai citas uh, informācijas šajās platformās. Līdz ar to MI var būt instruments, lai uh, radītu iespaidu par to, ka um, komunikāciju rada cilvēks un tādējādi um, veicināt uh, cilvēku uzticību. Uh, to varētu saukt par uh, mašīnu radītas saziņas uh, humanizāciju. Un kvantitatīvi runājot, uh, Inteliģents mārketings var radīt iespaidu, ka ir plašs lietotāju skaits, kas izplata kādu viedokli vai informāciju, un uh, tā ir saziņas uh, multiplikācija. Video uh, dalīšanās platformu lietotāji izmanto MI dažādiem nolūkiem. Pirmkārt jau, lai um, uzraudzītu, kāds ir saturs viņu platformās, uh, lai atklātu, vai nav pārkāpumi, um, pret uh, nav pārkāpts likums, un otrkārt platformas uzturētājiem lieto kā instrumentu intelģentai pieejas kontrolai individuāliem lietotājiem jo īpaši, lai uh, personalizētu saturu, protams, tas ir komerc nolūkos. Kā MI ir uh, svarīgs aspekts audividuālo pakalpojumu regulējumā regulējumu mēs varam sadalīt divās grupās - aizsargājošais un atļaujošais regulējums. Aizsargājošais regulējums galvenokārt um, ir vērsts, lai uh, novērstu nepiemērotu komunikāciju un otrkārt, lai uh, izvairītos vai vismaz marķētu nevēlam vai nelegālu saturu, un mākslīgā intelekta lietošana ir, manuprāt, svarīga abiem aspektiem. Mediju pakalpojumu lietotājiem parasti ir lielāka uzticība saturam, kas ir tā kā mediju saturs nevis reklāmām, jo viņi uzskata, ka uh, um, redakcionālais saturs tiek uh, veidots objektīvāk un to nevirza komerci intereses. Un tāpēc uh, regulējumam vajadzētu dot iespēju lietotājiem um, distancēties no komerces saziņas, lai veidot savu viedokli un MI eh, virzītas saziņas regulējumam vajadzētu balstīties uz šo te ideju par patērētāju aizsardzību. Mērķim vajadzētu būt aizsargāt individuālās tiesības, veidot brīvu viedokli, un tā kā lietotāji īpaši uh, uzticas autentiskai cilvēku saziņai, tad uh, varbūt draudi, ja uh, saturu veido MI, um, izliekoties, ka tie ir cilvēki. Un tāpēc es piedāvāju um, paredzēt īpašu pienākumu marķēt MI uh, radītu uh, saturu un uh, saziņu. Un uh, modelis šādai marķēšanai varētu būt 18. pāns uh, tikko pieņemtajā Vācijas uh, mediju likumā. Uh, kur ir pienākums sociālajiem tīkliem marķēt automātiski radītas ziņas, ja to ir radījušas datorprogrammas. Otrs aspekts aizsargājošam regulējumam ir nelegālais saturs un dezinformācija, kas aizvien vairāk tiek izplatīta video dalīšanās platformās ar vai bez MI palīdzības. Galu galā es domāju, ka MI pieejamība nozīmē, ka nākotnē video dalīšanās platformām vajadzētu proaktīvi filtrēt, izfiltrēt vismaz daļu ne nelegālā satura, piemēram, pornogrāfiju un uh, ekstrēmu vardarbību. Un uh, tad varētu īstenot regulējumu ar MI starpniecību. Un tagad pēdējais punkts, ņemot vērā to, cik sociāli nozīmīgi ir audiovizuālie Eh, pakalpojumi, jo īpaši tie, kam ir plaša ietekme, ir vēl viena funkcija mediju regulējumam, ir tāda mm, tā kā atļaujošā funkcija, proti ir jānodrošina, ka eh, mēdīji var eh, radīt pietiekamu viedokļu daudzveidību un inteliģento filtrēšanas sistēmu izmantošana mēdījos, tas var ietekmēt gan individuālus lietotājus, gan publiku, gan sabiedrību, uh, Jūs zināt droši vien šos uh, burbuļa efektus un uh, tā kā atbalsojošās telpas efektu. Un uh, dažādos priekšlikumos uh, ir ieteikts uh, ko, saturu filtrēt, lai nodrošinātu vienlīdzīgu sabiedrības pieeju informācijai. Nesen uh, pieņemtais līgums par medijiem Vācijā nosaka caurskatāmības noteikums un arī nediskrimināciju sociālos mēdījos, kas varētu kalpot uh, par paraugu um, likumdošanai saskaņā ar šo, uh, šī līguma 93. pāntu plašu platformu uh, provideriem ir jāstrādā pie uh, Uh, satura uh, filtrēšanas ar algoritmiem un lai saglabātu daudzveidību, dažādu viedokļu daudzveidību, šis liegums nosaka arī, ka sociālo mediju operatoriem ir uh, jāizvairās no viedokļu veidošanas un um, rediģēšanas bez pamatojuma. Vēl viens priekšlikums uh, ir pozitīvie pienākumi uh, starpniekiem, piemēram, tā skaitā kritēriju definīcija, saskaņā ar kuriem var uh, saturu uh, apkopot vai tam līdzīgi, bet ņemot vērā, uh, cik uh, liela ietekme būtu uh, šiem filtram, uh, šie priekšlikumi nebūtu jāizskata kā regulatoru priekšlikumu. Tas no manas puses arī viss šobrīd un gaidu jūs jautājums. Paldies! Thank you very much. Lielas paldies. Tagad es gribētu um, dot iespēju kolēģiem uzdot jautājumus, vai kāds grib izteikties. Petra Kamerēverta. Petra Kamerēverta, lūdzu. Jā, liels paldies. Jūs sapratīsiet, ka mm, ne tikai es, bet arī Sabīne Ferhajena uh, negriba uh, atkal atvērt uh, jautājumus, kas uh, tikko ir pēc smagām sarunām noslēgti, bet uh, pēc diviem, trim gadiem noteikti atkal pie tā būs jāķeras. Man ir vēl daži jautājumi par jūsu teikto, Krenkas kungs. Jūs runājāt par numerus klauzus, par filtriem. Varbūt jūs varētu to precīgāk izskaidrot, ko jūs ar to domājat. Tas man nav īsti skaidrs. Uh, Un tad jūs, protams, runājāt arī par marķēšanas pienākumu. Jā, protams, to es varu zināmā mērā atbalstīt, jo um, mums jau ir attiecīgajā direktīvā um, marķējuma pienākums, piemēram, attiecībā uz reklāmu un citām lietām. To es tiešām arī uh, varu atbalstīt, bet uh, mani vienmēr uh, nedaudz uh, satrauc, tad, kad tiek runāts par proaktīviem pasākumiem, par satura filtrēšanu, un tad man sākotnēji e, ir vienalga, vai to dara mākslīgais intelekts vai cilvēks. Tas nav svarīgi, jo ietekme uz pamatbrīvībām abos gadījumos var būt ļoti būtiska. Un es zinu, ka jūs nošķirat šo te uh, rezultātu atbildību un uh, ievads atbildību, output un input atbildību. Uh, kāpēc ir šāds nošķīrums? Jo gal galā rezultāts ir viens un tas pats, tiek ierobežota saziņa. Uh, proti e, tiek aizliegts kādam kaut ko padarīt pieejamu, un tad rezultāts abos gadījumos ir identisks, un tāpēc es īsti nezinu, man nav tā īsti skaidrs, kas, e, kam ir domāts šis e, nodalījums, sadalījums, kam tas varētu palīdzēt. Sí, muchas gracias. Um, en cuanto a provecho ya la. Jā, paldies. Kas attiecas uz uh, to, ko kolēģi teica, es gribu arī izteikt komentāru. Tātad par ko tad mēs šeit runājam? Mēs runājam par pastāvošā regulējuma ievērošanu un nākotnē, kad mēs raugāmies uz satura filtru, tad tam ir jābūt uh, tiesiskam, jo šeit mēs riskējam pārkāpt drošību un tiesības un arī intelektuālā īpašuma tiesības. Tāpēc mums ir jāraugās, lai mēs nodrošinātu šīs te filtrēšanas iespējas, ievērojam likumdošanu, kas attiecīgā brīdī ir spēkā es un dalību valstīs. Uh, Bet mani vairāk satrauc uh, šī te diskusija, kas iepriekš tika minēta par mākslu un intelektuālo īpašumu. Un šis te jautājums, kas ir uh, tikai kontinentārajās tiesībās, kas ir saistīts ar morālajām tiesībām. Man ir uh, jautājums, nu es varbūt skaļi domāju tagad, bet es gribētu dzirdēt jūsu viedokli. Es domāju, ka tas, ka MI tagad tiek lietots uh, mākslas jomā, radot mākslas darbus, noved mūs atpakaļ pie šīs te pamatkoncepcijas, kas ir māksla, kā mēs to definējam. Es nevaru to tā precīzi pateikt. Un uh, vai tur uh, ir kaut kādas intelektuālā īpašuma tiesības vai morāls tiesības, bet, nu, šajā situācijā nav runa par morālām tiesībām, bet māksla ir kaut kas ļoti subjektīvs tādā ziņā, ka tā ir kāda uh, radoša izpausme, bet arī tāpēc, ka ir šī te saskārsme ar pārējo pasauli, ar vidi, ir jābūt skaidrībai, kas ir un kas nav māksla. Mēs runājam par uh, šo te um, mūzikas fragmentu, uh, uh, kas izskanēja Beatlu stilā, un varbūt, ka tās emocijas, kas tiek radītas, varbūt ir līdzīgas, jo mums ir bijusi līdzīga pieredze. Uh, esam dzirdējuši šīs Beatlu dziesmas, vai jūs to uzskatāt par mākslu, tāpēc, ka tas veido tādu subjektīvu saskarsmi, uh, tā līdzīgi kā mūzika, un tas attiecas uz visām disciplīnām, kuru var piemērot MI. Paldies! Es arī gribētu vēl par šo jautājumu uzdot jautājumu. Kad ir runa par um, autortiesībām, parasti jau ir tā, ka mākslīgais intelekts, uh, balstoties uz lielu datu apjomu, rada šīs jaunās lietas. Tas nozīmē, ka ja ir šis jaunais Rembrandts, uh, šis mākslas darbs, tad uh, tam pamatā uh, tiek analizēti visi dati, kas ir pieejami par Rembrantu, lai nonāktu pie šī jaunā rezultāta. Tad teorētiski vēl Rembrantam tur būtu autortiesības, jo balstoties uz viņa idejām un uh, viņa radīto, viņš gan jau ir aizsaulē, bet, ja mēs paraugāmies uz jaunākiem darbiem, tad mēs nonākam pie šī te autortiesību konflikta. Piemēram, ja es veidoju mūziku, uh, balstoties uz kāda mūziķa mūziku, kas vēl ir dzīves ar mākslīgo intelektu, ja es pārņemu viņa stilu un radu kaut ko jaunu, vai tam, uz kura datiem balstoties šis darbs ir radīts, vai viņam vēl ir autortiesības vai nē. Šie jautājumi, manuprāt, tā precīzi vēl nav noskaidroti attiecībā uz uh, um, tekstu un dati izrādes var būt, bet tad, kad es rādu jaunu saturu, balstoties uz datiem, um, cik lielā mērā man uh, šis darbs pieder. Jo mums jau bija šāds diskusijas, cik uh, lielā mērā, uh, izmantojot autortiesību aizsargātus resursus, jaun radītais ir šī autora darbs. Un runājot par filtriem, kā vispār var padarīt atpazīstamu vai marķēt to, vai runa par ordinālu cilvēka uh, radītu darbu vai uh, mākslīgā intelekta uh, darbu. Varbūt, ka tā būtu tāda ūdenszīme, ko vajadzētu um, marķēt. Un uh, runājot par šiem simulētajiem video, varbūt, ka būtu jāmārķē viss, ko ir radījis mākslīgais intelekts. Uh, Un uh, varbūt, ka tādējādi tad mēs varētu tā apzinātāk uh, rīkoties ar visām šīm lietām, uh, arī skatīties visu to, kas uh, uh sociālajos tīklos uh, mums nāk pretī. Piemēram, ja ir Obamas uh, runa, kurai es pievienoju piecus teikumus, un uh, tā kā lietotājs to uh, nemaz nevar atpazīt uh, internetā, Parasti patērētājs varbūt to nemaz neatpazīst, varbūt, ka tur vajadzētu būt pienākumam to marķēt. Un tas varētu būt tāds ietvers, eh, kurā varētu nodrošināt to, lai kāds, kas to skatās, saprot, kas tas īsti ir. Nu, vēl viens papildi jautājums, es piemirsu. Jūs runājāt par eh, caurskatāmības pienākumu. Uh, Pirmajā uzmetījumā jau nevienmēr ir skaidrs, vai e, to ir radījis mākslīgais intelekts vai nē. Kā mēs, kā politiķi, varam nodrošināt to, lai šie caurskatāmības noteikumi vispār tiek ievēroti, ir jau ļoti labi runāt par caurskatāmību, bet ja nu galu galā tas nav kontrolējams, un es zinu, uh, ka mākslīgā intelekta inženieri saka, mēs jau paši vairs nezinām, kas uz ko balstās, un tad kā mums, kā politiķiem, vispār uh, uh kontrolēt uh, šīs likumdošanas īstenošanu, panākt to, kas tiek, tad, kad tas tiek tiešām ievērots. Vai vēl ir kādi jautājumi? Ja nē, tad uh, gribētu dot vārdu mūsu viesiem atbildēm un tad aicināt komisiju vēl izteikties. Nē, tad eh, Rozātīkons pirmā lūdzu. Thank you very much eh, for. Liels paldies, paldies par jautājumiem. Es par filtriem atstāšu tātad um, ehm, Krankskungam uh, eh, vārdu, bet runājot par autortiesību direktīvu, tur ir 17. pants, un jā, tas ir jautājums, kam ir ļoti tālajošas sekas, bet atstāšu. Uh, Mm, to jums, bet es uh, mēģināšu atbildēt uz jautājumu, kas ir māksla un kā mēs atpazīstam to, kas ir māksla. Pirms pāris mēnešiem uh, eh, Marica Katalāni piestiprināja uh, um, ar skoču banānu pie um, sienas. Uh, un šķiet, ka to pēc tam arī pārdeva par kaut kādiem uh, eh, 20 dolāriem, bet jautājums, vai tā ir māksla, vai tur tiešām tam ir autortiesības un tā tālāk, bet ja mēs kaut ko kvalificējam kā mākslu un svarīgi, kā mēs to darām. Saistībā ar jūsu jautājumu, es gribētu teikt, ka no juridiskā viedokļa lietas stipri uh, sarežģījies jo e, Eiropas tiesa e, pašlaik apkopo precedentus, un tas rāda problēmas, īpaši dizaina jomā. Tad, kad mēs runājam par dizainu, piemēram, skaistām mēbelēm, modes precēm un tā tālāk. Daudzas dalību valstis ir e, izstrādājušas estētiskās vērtības kritēriju. Un, piemēram, kāda lieta ir muzejā ekspozīcijā, piemēram, tas ir skaists mēbeļu pie, priekšmets vai kaut kas tam līdzīgs, bet tagad cieta saka, ka šāda pieeja nav pareiza, ka ir jābūt e, vienādai pieejai visam, uz ko atcīmēt attiecas autortiesību likums. Tas ir oriģināls un tas ir darbs. Un tiesa faktiski atbrīvojas no estētiskās vērtības subjektivitātes kritērijiem, pieejai ir jābūt tikai objektīvai pēc eh, tiesas eh, noteiktā. Un ja ir bijus, būtu, teiksim, kāda e, lieta, kas saistītos ar MI, tad iespējams, ka pieeja būtu tāda pati. Tātad MI e, radīts darbs e, arī var tikt, var būt aizsardzības tiesīgs, balstoties tikai uz tā um, iekšējo vērtību un originalitāti. Un, nu, Bet vai MI tiks aizstāvē, aizsargāt ar autortiesībām? Es domāju, ka tomēr diez vai. Jo ir jābūt šim radošam momentam, personības momentam. Ja jūs radāt kaut ko līdzīgu kādam citam, nu tad tur par radošumu īsti nevar runāt. Jūs vienkārši cenšaties kopēt kāda cita darbu. Nu, tā kā runājam par šiem MI radītiem darbiem, svarīgākais jautājums ir par to, vai uh, Eiropas uh, Savienības autortiesību uh, likumdošanā parādīsies MI autortiesību jautājums. Un Eiropas Savienības likumdošana nosaka, ka dalībvalstis var atzīt uh, juridiskas personas uh, par um, tiesīgām uz uh, intelektuālām īpašumtiesībām. Bet, nu, eh, sākotnēji varētu rasties problēmas, jo ir noteikts prasības, lai noteiktu autortiesības. Lai gan var pastāvēt autortiesības, kas ir ne cilvēka radītas, bet šeit ir šis jautājums par radošam. Ja kaut kas tiek radīts, kopējot kāda cita stīlu, uh, vai vienkārši pārradot kāda cita radītu uh, mākslas darbu, diez vai šādam objektam pienākt, vai tas varētu kļūt par autortiesību aizsardzības subjektu. Tā kā uh, ja mēs runājam, kam ir nepieciešamas autortiesības, runājot par kontinentālajām e, likumdošanas tradīcijām Eiropā, e, tās ir tātad autora tiesību aiz, tas ir autora tiesību aizsardzības instruments, bet, piemēram, apvienotajā karalistē ir jā, ASV, autortiesības tiek uzlī, uzlūkots kā stimuls, ko piešķir valsts, lai uh, e, tas. Uh, dotu labumu sabiedrībai vai dot iespēju sabiedrībai gūt labumu no mākslas darba. Tā kad jūs saprotat, ja mēs piešķiram tiesības, eh, autortiesības MI, tad eh, te mm, ir, protams, jāņem vērā, kas ir jāinvestē, lai varētu radīt šos mākslīgā eh, intelekta radītos māksla darbus. Bet, ja pēkšņi uh, Eh, mūs, teiksim, pārpludinās MI eh, radīti darbi, teiksim, fotomākslas darbi, un ja tirgus ar tiem tiks pārpludināts, tad tas vienkārši devalvēs eh, teiksim, fotomākslas darbu um, esamību tirgū. Starp citu, fotografijas sektors jau šodien ļoti cieši no MI, jo ir iespēja radīt fotografijas, kas tiek radīts ļoti ātri, e, tur nav juridisku problēmu. Uh, jo ehm, attiecīgie subjekti ir pilnībā izveidoti, nav kādam jāmaksā par viņa tēlu izmantošanu. Nu, faktiski jūs varat radīt veselu rūpniecisku ražošanu fotogrāfijām, kas tiek ražotas ātri, un tur īsti nav skaidrs, vai tur kaut kas tiek aizsargāts vai nē. Tas, protams, ir izaicinājums. Jo jau šodien tas skar um, radošo sektoru. Uh, Man papildus jautājums. Jūs sacaucāties uz darbiem, kas ir līdzīgi vai stilā, bet, ja uh, mašīna, ja mākslīgais intelekts kaut ko samā, samiksē kopā no vairākiem, un arī ir rakstnieki, kas arī izmanto kaut kādus savotus, saliek tos kopā. Nu, lūk, jā, to es arī teicu. Uh, ja MI eh, rada kaut ko, kas nav kāda cita stilā, bet ir, nu, it kā oriģināls darbs, tad jā, eh, varētu būt eh, tāda pieeja, kā mēs pieņemam, ka šāds uh, darbs ir aizsargājums ar autortiesībām, ka ne cilvēka, ne cilvēka radīts mākslas darbs ir oriģināls. Nu, tas varētu radīt problēmas Eiropā, Eiropas jurisdikcijās. ASV, piemēram, ir bijis eh, tiespraksē gadījums, uh, kur bija eh, runa par selfiju, kuru ir uzņēmis pērtiķis. Nu, tas varbūt šķiet tāds ekstrēms gadījums, bet tas ir gadījums, kas izaicina ASV autoru tiesību jomas pašus principus. Un eh, tiesas lēmums bija tāds, ka uh, dzīvniekam nav šādu te juridisku tiesību vai statusu, lai viņam varētu piešķirt autortiesības. Tā tad pētiķis šajā nozīmē tiesas varētu nevarēja tikt atzīts par autoru. Nu, un eh, faktiski um, ehm, autoru tiesību uh, eh, biroja uh, no, noteikumos ir rakstīts, ka uh, pērtiķis nevar tikt uh, reģistrēts kā autors. Un uh, līdz ar to to pašu var attiecināt arī uz mākslīgo intelektu. Tātad, ja kāds nav cilvēks, tad viņu nevar reģistrēt. Nu, un Eiropas Savienības likumdošanā var rasties līdzīgas problēmas. Jā, paldies par jūsu jautājumiem. Sākšu ar varbūt paskaidrojumiem. Ko es domāju par filtru, filtrēšanas kritērijiem? Es domāju regulējumu, kas vienkārši noteiktu, ka uh, noteikts eh, saturs, eh, noteiktam saturam būtu jādod priekšroka tad, kad tiek atlasīts attiecīgs saturs. Piemēram, bērniem kaut kāds izglītojošs saturs, kas tiktu nu, īpaši atzīmēts un, un, un, un parādīts platformā atšķirības starp input un, un output eh, regulējumu. Nu, tas ar output regulējumu tas būtu lietotāja interesēs un inputu regulējums aizsargātu to cilvēku intereses, kas vēlētos ar kaut ko dalīties attiecīgās platformas um, ietvaros. Lūk, tāds nošķīrums starp eh, radikāliem un sistemātiskiem iemesliem. Nu, tas nav domāts, ka tie tur īpaši saistīti ar kaut kādu īpašu kontroli. Vēl kādi būtiskāki jautājumi par proaktīvo filtrēšanu, kas, protams, ir ļoti jutīgs jautājums. Tas tiek apskatīts autortiesību direktīvas kontekstā un, protams, ka tas vienmēr tiek aplīk, aplūkots uh, sociālo mēdīju regulējumu sakarā un audiovizuālā satura sniedzēju sakarā. Un te ir jāņem vērā divi fakti, un viens no tiem, ja, ja mēs ņemam par satura dodrošinātājus no platformu puses, nu, pastāv komunikācijā kaut kādas šaurās vietas digitālajā pasaulē, un visa informācija tomēr iet caur šo platformu satura mm, nodrošinātāju rokām. Vai nu mums tas patīk vai nē, jo viņiem ir tehniskas iespējas saturu pārskatīt, izfiltrēt. Tas nav uh, kaut kas tāds, ko viņi nedara, viņi to dara, jau dara. Bet eh, regulējumam eh, būtu jārūpējas par to, vai noteikt, ka viņiem vajadzētu uzlikt par pienākumu noteiktā veidā eh, šo iespēju izmantot, lai tas kalpotu sabiedrības interesēm. Vēl viena lieta, kas jāņem vērā. Uh, Digitālās platformas, ieskaitot um, video koplietošanas platformas, un, kas ir pārpludināts ar saturu, kurš ļoti bieži ir neatbilstošs ne tikai satura dēļ, bet tas uh, pārkāpja autortiesības daudzos gadījumos. Eh, tas eh, varbūt rāda pornogrāfiju, teroristiska satura, video, vardarbību, un ja mēs to nekā nemēģināsim sakārtot, tad digitālā, uh, juridi, digitālais juridiskais satvars, likumdošana, kas to regulē, tai nebūs nekāds jēgas. Tātad filtrēšana zināmā veidā ir nepieciešamība tas nav kaut kas tāds, ko mums vajadzētu vienkārši ignorēt. Protams, ka es arī piekrītu, ka vienmēr ir runa par pareizā līdzsvaru noteikšanu, jo lietotāja pieturas uh, tiesības un uh, platformu tiesības un uh, izteiksmes brīvība un radošā brīvība, mākslinieka brīvība un tā tālāk kā arī lietotāju tiesības to lietotāju, kas lieto saturu. Nu, proaktīvai filtrēšanai gan nevajadzētu būt kaut kam tādam, ko mums vajadzētu kā priekšrakstu noteikt, lai aizsargātu pret eh, absolūti jebko. Uh, no tur vajadzētu aizstāvēt, var, varbūt vai pasargāt no, no, no kaut kādām īpaši sliktām, negatīvām lietām un kon, noteiktiem satura veidiem, veidiem, piemēram, vardarbību un kaut ko tam līdzīgu. Bet uh, filtrēšana nav kaut kas tāds, ko mēs uh, varam vienkārši ignorēt. Bet ir jānosaka, kādiem šiem eh, pienākumiem jābūt un uz ko tos vajadzētu attiecināt. Un visbeidzot, uh, Es gribētu minēt eh, šo marķēšanas pienākumu. Un tas ir saistīts arī eh, ar jūsu priekšstādātās kundze minēto. Tas būtu ļoti svarīgi dažu gadu laikā. Tas kļūst svarīgi, lai sabiedrība zinātu, kurš saturs ir īsts un kurš saturs tāds nav. Es domāju, ka tieši tas ir ļoti svarīgi, lai mēs radītu kaut ko tādu, ieviestu kaut ko tādu, lukā šo digitālo ūdens zīmi vai uh, pienākumu marķēt saturu, mm, kas varētu um, lietotājiem norādīt uz to. Protams, ka ir grūti izvēlēties, kā nu mēs tur noteiksim, kurš saturs. Uh, ir radīts ar mākslīgā intelekta palīdzību un cik eh, tālu būtu jāsniedz šim filtrēšanas pienākumam, un šeit varbūt nevajadzētu pārāk sašaurināt EMI definīciju. Bet mākslīgais intelekts, manuprāt, un arī algoritmiskās sistēmas provocē, rada principā tādus pašus juridiskus jautājumus kā viss pārējais, un mums uh, Nevajadzētu pārāk daudz iegrimt uh, diskusijās par to, kas ir mākslīgais intelekts. Te ir runa par automātiski radītu saturu. Un tas ir tas, eh, ko vajadzētu arī iekļaut marķēšanas pienākumā. Nu, faktiski jautājums ir, vai mēs gribam dzīvot pasaulē, kur jūs eh, nekad vairs nevarat būt pārliecināts par to, uh, vai informācija ir patiesa vai nepatiesa. Es gan labāk dzīvotu pasaulē, kur mēs tomēr spētu redzēt, kuru saturu ir uh, radījis uh, mākslīgais intelekts. Un tagad došu vārdu komisijai, kurš no komisijas vēlētos izteikties. Liels paldies un paldies par to, ka organizējāt šādu uzklausīšanu un liels paldies eh, visiem runātājiem par ļoti interesanto ieskatu. Un es runājuši mm, Creative Europe vārdā, ko mēs šeit darām, īpaši audiovizuālās audio nozars jomā. Visumā mēs koncentrējamies šeit uz diezgan eh, izaicinošu pētījumu, ko veiksim otrā gada pusē eh, pētījumā par mākslīgo intelektu un kultūru un izglītību, skatoties uz izaicinājumiem un iespējām. Nu, eh, tā ir viena medaļas pusveikta pētījuma, bet ir vēl arī nodarbinātība, bioloģiskā daudzveidība, jautājums par radīšanu, par. Eh, mēs esam redzējuši rīkus, kas var prognozēt uh, vai audiovizuāls produkts eh, būs eh, veiksmīgs komerciāli, piemēram, kinofilma, eh, kino nomā. Un jautājums, vai mēs varam, tur, ja vēlamies turpināt šādu saturu ražot, vai arī tad, ja mašīna nosaka, uh, Mm, ka tas būs neveiksmīgs vai ka šī konkrēta aktrise nebūs populāra, mašīna to noteiks un mēs vairs to neproducēsim. Nu, jautājums eh, būtu par to, ko tad īsti darīt, un tas viss būtu jā, jāizpēta. Ir arī lietas, kas darbojas ļoti labi, bet tomēr rada zināmas problēmas. Mm, arī pateicoties Eiro uh, parlamentam m, mm, realizēts projekts attiecībā par jautājumiem, kas saistīti ar uh, subtitrēšanu, un mēs esam sākuši, zinām, eksperimentu uh, kas acīm redzot ir labi, jo dod iespēju uh, cilvēkiem piekļūt saturam, uh, kuram viņi citādi nevarētu piekļūt, bet ir radušās arī problēmas ar tūkotājiem, kuri saka, ka ka tur ir precizitātes līmenis tikai 80 vai 85 procenti um, arī tiešraidēm, un pirmkārt tas arī samazinās darba vietas skaits šajā jomā. No vienas puses ir tāda nodarbinātība, no otras puses MI, kas ir gatavs uh, palīdzēt. Eiropas, uh, teiksim, mākslas darbus uh, izplatīt visā Eiropā. Un tagad pēdējais eksperts šodien, un es vēlētos dodu vārdu profesoram Koldovai no Mīnhenes. Lūdzu, vārds jums. Um, thank you very much for um, having me. Lielas paldies, ka uzaicinājāt. Un nu, pirmā reize mm, šeit, mm, ļoti interesanti šeit būt. Nu, man ir eh, divi darbi. Pirmkārt, pasniedzējs eh, eh, televīzijas filmu skolā un esmu atbildīgs par audiovizuāliem efektiem filmu industrijā. Nu, tā principā sāku savu profesionālo karjeru, tā kā es te visu laiku kaut ko viltoju. Nu, esmu no uh, multiplikācijas uh, filmām sācis uh, un um, tātad piedāvāju kaut ko, kas principā neatbilst um, realitātei, bet uh, tieši tāpēc es arī izprotu, cik uh, tas ir svarīgi un mēģinu izstāstīt studentiem, kā viņiem jārīkojas, ja viņi vēlas uh, piedāvāt tādu virtuālu realitāti, un kā šo stāstu veidot, lai skatītāji to neaizmirstu, lai tas izdarītu uh, dziļu iespaidu, un kā cilvēku šādā veidā var ietekmēt. Un ietekmētājs, principā, influence ir tāda jauna uh, populārā profesija. Tātad runāšu par deepfake fenomenu. Lūk, tas ir mans uh, fons. Uh, esmu strādājis pie 15 uh, Marvel filmām. Droši vien kādu no tām visi no jums redzējuši. Deepfake ir um, datorizēta milzīgs um, ražojums, kas, ko var dzirdēt, ko var redzēt, um, un kas tomēr nav īsts. Teiksim, autonoma braukšana mm, mums tāda vēl nav, bet uh, mēs zinām, ka tā ir nākotnes tehnoloģija vai arī mm, vietālruņi, uh, smartphones. Tas jau, tas vārds pat jau nozīmē kaut mākslīgu intelektu. Ja gribējam kaut ko nofotografēt agrāk un uh, neapzīmējām um, to, kur tas bija vai kas tas bija. Tad tagad programmatūra var palīdzēt, kas īsti tur tika nofotografēts, pal palīdz atrast šo objektu, teiksim. Tad, principā, to dara programmatūra pati. Palīdz definēt saturu. Varbūt esat dzirdējuši par diskusijām, par um, Irishman šo filmu. Un aktieriem bija lomas, kur uh, viņam bija jāspēlē um, cilvēki, kas daudz jaunāki. Un Mārtiņš Korsēze gribēja šādus cilvēkus, tā teikt, radīt. Un uh, kompānija, Džordža Lukasa kompānija uh, mēnešiem ilgi darbojās, lai sagatavotu instrumentus un mākslīgo intelektu, lai izanalizētu aktieru sejas, lai um, sagatavotu attiecīgu programmatūru un lai um, izanalizētu šīs sejas un uh, nākt klājā ar uh, tiem pašiem cilvēkiem, bet pirms vairākiem gadiem. Kā viņi varētu izskatīties. Un tas bija interesanti, bet ar to mm, skursēzam nebija pietiekami. Tad viņš uh, izmantoja papildu dizaina elementus, liek, lai pilnveidotu šos attēlus. Pagājušo mēnesi YouTube mākslinieki ieguva šos attēlus un um, izmantoja deepfake tehnoloģiju. Uh, Mm, izdariet to pašu, bet daudz labākā kvalitātē. Tātad mākslīgais intelekts, attiecīga programmatūra spēlē aizvien svarīgāku lomu, pildot šādus uzdevumus. Un tagad cilvēki, kas nemaz nav attiecīgi izglītoti, nekad to nav darījuši, var uh, tāds viltojumus um, izveidot. Un te var rasties um, ļoti problemātiski saturi. Jā, ierakstīsiet um, meklēšanas serverī jautājumu, atrodiet man blondus politiķus, un nu, tad jūs saņemsiet um, vairākas, vairākus attēlus, un tad jums uh, ir iespēja tiem uzjautrināties. Dators arī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 Nu, tas tā turpinās vēl tādā garā kādu laiku. Tas ir doktors eh, Feikensteins. Un jā, šis saturs ir eh, ģenerēts. Eh, protams, to var atpazīt kā deepfake. Nu, noteikti jūs neticēsiet, ka tas ir kaut kas īsts, bet nu, tas izskatās gana reāli, un tas ir bīstami ka tagad eh, ir notiek tāda konkurence Facebookā, YouTube. Kad izmantojot programmatūras, eh, cenšas atrast deepfakes. Bet deepfakes eh, attīstoties, attīstās arī deepfake atpazīšana. Un tie ir attēli, kas ir dažkārt uh, pilnībā izdomāti, un it kā viņiem arī daudz sakotāju un piekritēju, bet um, viņi neeksistē. Nu, jautājums, protams, par autotiesībām, kam uh, šie radījumi piedara. Nu, lūk, tā ir tāds ziņu moderators, kas, ko izmanto Ķīnā, kas uh, neeksistē. Un šis uh, diktors var strādāt 24 stundas dienā, un cilvēkiem liekas, ka viņš ir eh, īsts cilvēks. Un tad es iemācījos jaunu vārdu, revenge porn. Un, kad cilvēkiem cenšas iznīcināt um, citu cilvēku dzīvi viņiem, atriepties, armijā izmantojam militārās struktūrās šādas tehnoloģijas diezgan aktīvi. Es pats esmu mākslinieks. Es uh, stāstu stāstīņus, un uh, es aizvien vairāk izmantoju mākslīgo intelektu. Un bija jautājums, kā es lasu lekcijas šodien, un tas nav tik viegli. Uh, Ja jūs esat jauna studenta priekšā un viņi visu zina. Viņam ir YouTube. Ja viņi kaut ko vēlas uh, izdarīt, viņi atrod instrukciju YouTube un to izdara. Kā tad, lai es viņam kaut ko iemācītu? Manā pozīcijā šeit ir um, tiešām moderatora pozīcija. Es esmu tāds gids, kas uh, viņiem palīdz saprast, ka varbūt kas ir labi, kas ir slikti, kas varbūt šādu un tādu pamet ideju. Tā, tas ir arī ar mākslīgo intelektu. Viņam ir vajadzīgas idejas, un idejas nāk no cilvēkiem. Ja idejas nāktu no mākslīgā intelekta, nu, man šķiet tas diezgan ātri apnīk. Lūk, tas ir tas, ko gribēju teikt. Lielas paldies! Vai jums ir jautājumi? Lūdzu, Andersons kundze. Paldies! Paldies visiem ekspertiem! Vau! Tas ir vienīgais, ko varu teikt. Nu, tiešām ļoti, ļoti interesanti un um, nedaudz biedējoši. Jūs teicāt interesantu lietu, un tā nedaudz starp rindiņam. Kad jūs uh, pasniedzat, tad uh, jūs vairāk esat moderators, jo viņi jau tāpat visu zina. Informācija ir pieejama. Tad jūs mēģināt eh, viņam iemācīt, kas ir labi un kas ir slikti. No jūsu perspektīvas nu, tas izskanēja ļoti interesanti. Lūk, tā var būt nopietna problēma. Par to runāja arī mm, citi kolēģi. Uh, skolotāja pasniedzēja loma un kā tā mainās ar mākslīgā intelekta attīstību. Un problēma, ko es te saskatu, jā, vairs netiek pasniegts objektīvā veidā, netiek uh, pasniegta faktiska informācija, bet principā skolotājam ir šis uzdevums pašam veikt uh, sākotnējo izvērtējumu, un jūs pilnīgi pareizi teicat, no manas perspektīvas. Tā tad šeit pastāv manipulēšanas potenciāls daudzos līmeņos, ne tikai, protams, skolā vai universitātē. Kamerē Vertes kundze runāja par pilsoņu tiesībām. Viņa gan aizgājusi, bet eh, arī tas eh, man liekas eh, interesanti un biedējoši, kas var notikt mūsu sabiedrību ja neatradīsim iespējas to organizēt, sastruktūrēt, kaut kā ievirzīt noteiktā gultnē, tas ir biedējoši. Yeah. Thank you very much for your. Lielas paldies par prezentāciju, par pieredzi. Kas jūs, kā jūs teicāt, jūs uh, esat mākslinieks, uh, esat uh, atbildīgs par audiovizuāliem efektiem, varbūt pazīstat arī dažas kinematogrāfa skolas Čehijā, un arī esat pasniedzējis. Un ko jūs domājat par pasniegšanu uh, filmu mediju skolās? Jo tik tiešām jāsaprot, kas ir patiesība un uh, kas ir izdoma. Lai to darītu, mums jābūt labāk sagatavotiem šai jaunajai realitātei. Mums ir dažādas pieejas Čehijā. Mēs pirms uh, dažiem gadiem sākām izglītot um, un cilvēkus uh, šajā jomā. Mums ir vajadzīgi pasniedzēji. Kāda ir jūsu pieredze? Sekrel kundze, paldies un uh, jauku pēcpusdienu. Paldies par šo deepfake prezentāciju. Jā, mēs daudz domājam par to, kas notiek Eiropas uh, mārogā. Uh, kā iemācīt bērniem kritiski domāt, kā atpazīt viltojumu no patiesības. Deepfake problemātika mūs ļoti nodarbina un eh, iespējams esam atpalikuši Eiropā un neapzināmies, cik bīstam ir eh, tas viss. Un varbūt eh, jūs zināt kaut ko par pedagoģisko pieeju, runājot par, gan par bērniem, par, gan par pieaugušiem, lai um, apgūtu šīs eh, deepfake tehnoloģijas, eh, lai eh, atpazītu, teiksim, kas ir patiesība un kas nav. Jo mūsu bērniem nepieciešami zināmi rīki, lai saprastu, kad ar viņiem manipulē un kad nē. Labi, ja tas ir viegli atpazīstams, tā, tā ir viena lieta, bet, ja to izmanto kā politisko propagandu vai tam līdzīgi, tas var būt daudz bīstamāk. Paldies, man arī pašai ir jautājums. Te ne tikai juridiski, bet arī ētiski jautājumi parādās. Mhm, teiksim, ja mēs filmā izmantotu Džeimsa Dīna attēlu, kas jau sen ir miris, nu viņam nevar pajautāt, vai viņš būtu gatavs filmēties. Mhm, tad eh, jautājums ir par eh, šo aktieru um, figūru izmantošanu. Uh, teiksim, var, var izmantot eh, noteiktu, noteiktu cilvēka eh, tēlu pornofilmā. Mm, tas būtu deepfake, bet eh, kā tad izskatītos ar sankcijām? Nu, viena lieta ir pozitīva izmantošana, teiksim, akrobātiski triki, kur uh, Uh, specefekti, kur, uh, kur izmanto deepfake un kur viss ir leģitīmi un pamatoti, bet ir arī šī pavisam cita uh, joma, kur uh, uh, ļoti nelegāli var tikt izmantotas šīs deepfake tehnoloģijas. Jo, teiksim, amatierim nemaz nav tik viegli nošķirt deepfake no realitātes. Obamas runā var uh, uh, iestrādāt zināmus teikumus, uh, ko uh, viņš nekad nav teicis, vai arī Varofakis uh, kunga vidējais pirksts. Uh, Tad tieši vidējais, nevis rādītāja pirksts. Rādītāja pirksts jau nebūtu tik slikti, bet tieši vidējo pirkstu uh, manipulēja mm, vācu medijos. Uh, Ko tad darīt ar šāda veida izmantošanu? Kā tad izskatās ar ētiku un morāli? Un ko var darīt likumdevējs šajā situācijā? Lai eh, nepieļaut tad neētisku šo tehnoloģiju izmantošanu, jo no vienas puses tas viss ļoti noderīgi, no otras puses varbūt ļoti bīstami. Atbilde. Nu, varbūt atbildēšu tā pārāk vienkāršoti, bet principā nekas nav mainījies. Ja jūs uh, sagatavojat, sagatavotu viltojumu pirms simts gadiem vai tagad, uh, problēma ir viena un tā pati. Vienīgais, ka tagad dažkārt um, mēs nevaram atšķirt uh, izdomu no patiesības. Un, un teiksim, ja jūs kaut kur dosieties, kur cilvēki kaut ko nekad nav redzējuši, un parādīsiet viņam to. Tad ļoti iespējams, ka varēsiet viņus piemuļķot. Nu, un nu, ko mēs darām ar bērniem un studentiem? Kā mēs to skaidrojam? Mēs sakam, viņiem jāsaprot, viņam, viņi nedrīkst ticēt viņam, viņiem visam, viņiem par visu jāšaubās. Nu, tātad, ja skatāties uh, Obamu, kurš uzstājas ar runu, jums jāsaprot, aha, tas ir viens avots, man jāsameklē kāds cits avots un jānoklausās tāpat runa tur. Mm, un, ja ir kāds atšķirības, nu, tad jums jau jāuzdod jautājumi. Nu, tā kā šajā video klipiņā, doktora Frankensteina mm, video klipiņā, ko jums parādīju. Citādi šī, šī pedagoģiskā pieeja nav mainījusies. Es atceros mācību grāmatas. Es eh, neesmu piedzimis Austrumvācijā, bet es apmeklēju Austrumvāciju, mm, kad tā vēl eh, eksistēja. Tie salīdzinātu mācību grāmatas Austrumvācijā ar eh, Rietumvācijas grāmatām. Un varbūt tieši tā pati problēma nevarēja saprast, um, no kurienes rodas šīs zināšanas. Nevarēja sameklēt autoru. Džims Dīns, jūsu pieminētais piemērs. Šim uh, producentam Tas bija labās ziņas, ka viņš guva finansējumu šai filmai. Es, kā jau teikts, mm, esmu no multiplikācijas sācis un, principā, mm, es varu strādāt ar visu, visu ko, visu, ko gribu. Tagad izmantot Džeimsa Dīna um, figūru Nu, varbūt uh, sejas izmantošana tur vajadzētu to juridiski pamatot, bet citādi. Mm, nu, šis cilvēks uh, tiešām ir mīris. Nu, un tagad uh, tas būs tas producents, ko sodīs par uh, neleģitīmu izmantošanu. Tieši tā, ka ja kāds izmantotu cita cilvēka attēlu porno, uh, filmām, bez viņa piekrišanas, bez viņa zināšanas. Nu, tā, tas, tas ir noziegums un tas tiek sodīts. Un pirms uh, simts gadiem uh, tika pārdotas uh, avīzes, un, ja jūs uh, kaut ko izlasījāt melns uz balta, tad jūs tam ticējāt. Jūs teicāt, tā ir patiesība, tā, tā rakstīts avīzē. Tagad mēs zinām, nevienmēr tā tas ir. Tas pats ar televīziju, ar fake, ar uh, deepfake uh, video. Man šķiet, ka mūsu likumdošana tam ir gatava, un uh, autortiesību likumdošana arī. Un mums tas arī tā jāpieņem kā dotums un uh, jāstrādā tālāk. Jāveido attēli, skaņas, video, audio faili. Es, kā teiktu, strādāju pie 15 Marvel filmām un esam veidojuši arī koncepciju mākslu šīm filmām. Tad, tad esam veidojuši dizainu, to kostīmu, teiksim, ko valkā Iron Man. Tā tad ir uh, cilvēki, kas uh, veido šo kostīmu dizainu, uh, bet bet eh, uz viņam neatiecas eh, autortiesību eh, nolīgumi. Un tas ir normāli. Citādi jums būtu šī peļņa no vienas filmas jāsadala starp simtiem mākslinieku, kas katrs atbildīgs par nu, tādu vienu sī, sīku detaļu, teiksim. Jā, mūziķis uh, sakomponē mūziku, uzstājas ar koncertu, viņš nopelna no pārdotām biļetēm. Un pēc tam, kāpēc uh, uh viņam būtu tiesības saņemt vēl vairāk par to pašu koncertu? Uh, teiksim, autobusa vadītājs nevar pieprasīt vairāk naudas par to, ka viņš uh, strādāja un brauca šo autobusu vienu dienu. Uh, Lūk, um, tā tas ir. Jums ir, uh, jūs aicināt, jūs rīkot, sarīkot koncertu, jūs uzaicināt uh, cilvēkus, pārdodat biļetes, uh, iekasēt naudu par šīm biļetēm, un ar to tas beidzas, un tā tas notiek. San Diego notiek, um, katru gadu notiek liels kongress, kur mākslinieki pārdod savu mākslu, un to sauc par fan art, tātad fanu veidoto mākslu. Un arī tur pārdot mākslas darbus, kas, ko iedvesmojušas tās pašas Marvel filmas vai Marvel komiksi. Uh, Un tas tiek pieņemts, jo tā, tas ir tāds varbūt atzars eh, fanu radītā māksla, bet um, tā ir, tas ir šo cilvēku ražojums. Tā kā padomājiet, varbūt mēs pārspēlējām ar autortiesībām. Un uh, tad eh, vai bija vēl viens jautājums? Ne, nu, nevajag baidēties no tā, no nākotnes. Mums, protams, jāsaprot, kas notiek, mums tas jāapzinās. Mums jāsaprot, jā, nevar ticēt visam, varbūt kaut kas uh, nav patiesa, varbūt kaut, kaut ko mums te vēlas pateikt, kas, kas, kam nav obligāti jātic. Lūk, paldies. Nu, tad varbūt citi jautājumi. Lūdzu, Martičkungs. Un paldies. Paldies priekšsādātāji. Es visu pirms vēlos pateikties mūsu viesiem. Nu, tiešām, tiešām ļoti stimulējoši, ļoti iedvesmojoši. Atgriezīšos pie pāris jautājumiem. Vai uh, mākslīgais intelekts uh, var kļūt par autoru vai par skolotāju? Sk es pats biju skolotājs. Un man šķiet, ka tas tomēr nevar notikt. Protams, datoram būs aizvien lielāka loma. Uh, datu apstrādē, uzkrāšanā, bet uh, mākslīgiem intelektam taču nav cilvēku emociju. Lūk, um, šāds piemērs, teiksim, ja ievadīt datus datorā. Uh, teiksim, knābis uh, spārni var lidot, nu, tad uh, dators teiks, nu, tas ir putns, Bet bērns pateiks, jā, varbūt tas ir lidojošs elefants, eh, lidojošs zilonis. Jo, lūk, bērnam ir fantāzija, bērns iedvesmojas no literāriem darbiem. Bet eh, tad nevar visu uzticēt datoram, bet datoram tiek uzticēts aizvien vairāk, un tas mani nedaudz biedē. Paldies! Nu, tad varbūt noslēdzoši vārdi, Koldevei kungs. Varbūt eh, par zināšanu līmeni. Runa ir teiks, pēdējā laika daudz par autonomu braukšanu. Un tagad jāpieņem lēmums. Eh, ja jānotiek avārijai, tad man uh, jāietriecas dzīvajā cilvēkā vai, teiksim, kaut kur jānovirza šī mašīna, teiksim, jāiebrauc grāvī. Un ko man darīt kā vadītājiem šādā situācijā? mākslīgais intelekts visu laiku attīstās un sāk um, izprast arī izturēšanos, um, uzvedības modeļus, uh, domāšanu, un roboti aizvien vairāk izskatīsies kā mēs. Un uh, varbūt mēs redzēsim uh, cilvēkus, uh, ko uzskatīsim par cilvēkiem, bet kas īstenībā būs uh, roboti. Bet tā ir iespēja. Uh, varbūt uh, akli cilvēki varēs redzēt, uh, cilvēki bez kājām varēs staigāt, uh, daudz lietu būs iespējams mākslīgo intelektu. Tā kā naža izgudrošana, ar nazi var sagriezt maizi, ar nazi var kādu no nogalināt. Ir uh, divas puses šai medaļai. Un mums jāapzinās abas puses, tā tas arī ir arī ar šīm zināšanām. Jā, es, man eh, atslēgu vārds ir Pinokio. Šis eh, piemērs, kas tika pieminēts vienā no prezentācijām. Lūk, ja citu komentāru nebūs, tad es vēlos pateikties visiem. Un tiešām lieliska pēcpusdiena, interesanta, eh, bagātinoša pārdoms raisoša, atsvaidzinoša, ārsteidzoša, biedējoša varbūt daļai, bet uh, mums ir ganā pārdomu vielas, lai turpinātu diskusijas par mākslīgo intelektu izglītībā, kultūrā un medijos. Lies paldies, eh, paldies, ka atnācāt, paldies mūsu viesiem! Nu, paldies, ka apgaismojāt eh, mūs pie, pie dažiem aspektiem, kas varbūt mums nebija tik skaidri līdz šim. Lielas paldies! Nu, tagad pirms visi skries prom, atgādināšu, ka nākamā sanāksme ir 16. martā, 2015. šeit Briselē, un uh, 17. datumā no rīta un pēcpusdienā 2. marta sanāksme tiek atc tika atcelta. Gribēju to uh, jums uh, um, pateikt. Lies paldies arī tulkiem, saka priekšsādātāja, paldies. Un uh, visi, kas nepiedalīsies koordinatoru sanāksmē, var lūdzu doties uh, nekavējoties prom no zāles. Paldies un jauku vakaru!